Okay, good morning everybody. Labrīt visiem. Tagad sāksim baltu, balsošanu. Es atvainojos, ka mēs esam drusku nokavējušies. Normāli es runāju zviedru valodā, bet balsošanu es vadīšu angliski, līdz ar to jums būs vieglāk sekot līdz, kuram punktam mēs balsojam. Tātad sākam mūsu šā rīta darba kārtību un sāksim 11. darba punktu izskatīšanu, ja pareizā sakot balsošanu. Nodarbinātība un sociālajā aspekta apsakojumā par izaugsmu 12. gadā. That reason why Want... Iespējams, ka Romēvis Romēdas kungs vēlas kaut ko pateikt par mutisko grozījumu. Jā, tas ir domāts septītajam grozījumam. Es nezinu, kā jūs domājat, mums vajadzētu līk rīkoties vainu. Jūs varat to pastāstīt tagad un nevis pēc septītā punkta. Labi, saka Romēvis kungs. Runa iet par 23. panta septīto grozījumu. Tas ir mutiskais grozījums, lai mēs aizvietotu trīs balsoju, trīs vārdus, kurā runiet social automatic stabilizers. Vajadzētu vienkārši teikt zēj. Tātad šie trīs vārdi, tos vajadzētu aizvietot ar zēj. Tie šāds formulējums ir daudz, e, daudz neitrālāks, un to mums vajadzētu izmantot. Priekšsēdētājs, paldies! Un uh, Es saprotu, ka par no 1 līdz 6 grozījumam nav nekāda iebilduma. Varam balsot? Ā, nē, nē. Tātad balsojam pēc kārtas. Labi. Okay, so to... Tātad balsojam par no 1 līdz. Nē. Balsojam par katru pēc kārtas, par katru atsevišķi. Okay, we start with amendment. Pirmais grozījums. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piekta, sastais grozījums. Atvainošana saka priekšsēdētājs piektais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Sastais grozījums par, pret pret atturs pieņemts. Tagad septītais grozījums, un septītajam grozījumam ir iesniegts mutiskais grozījums. Vai ir kāds, kurš ir pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tad balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas. Devīto grozījumu pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. And the vote is open. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie 12. Pāriem pie 12. punkta - energoefektivitāte. And we first start with amendment. 14. grozījums par pret abstention it's rejected. Noraidīs 14. 15. par 5. par pret atturs pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. 6. par pret atturas pieņemts. 17. ir atsaukts. Astotais grozējums par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to septi, nē, atvainojos, saka priekšsēdētājs, septītais grozējums balsojam par septīto. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. Deviņpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divdesmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divdesmit pirmais par, pret pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Divdesmit otrais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējām pie 11. grozējuma un ir pieprasīts dalītais balsojums, pieprasīja EPP. Pirmā daļa par 11. grozējumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par otro daļu par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozējums par,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 pieņemts. 13. par pret atturas. 13. ir jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 13. grozījumu. About amendment 13. soon. Yeah. Now. That's it. The vote is closed. Beidzam balsot. 13. grozījums ir pieņemts. MM. 4. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojam par visu atzinumu projektu ar grozījumiem kopumā elektroniski lūdzu. Sākam balsot!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 Pārējiem pie 13. darba kārtības punkta par dar Dafnes programmu un dod vārdu Dafnos Bastos eh, kundzei. Lās paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties ēnu referentiem, ar ko man izdevās ļoti veiksmīgi sadarboties. Es nenosaukšu viņus visus, bet piesaukšu Silviju Gijomu, kura šodien nevar būt klāt un balsot, jo um, aviolīniju streika dēļ viņa nevarēja ierasties. Kopumā bija 73 uh, um, grozījumu, uh, nekādu lielu pretrunu te nav, daži ievieš jaunas domas, daži nedaudz palabo esošo tekstu, bet mana pamatdoma būtu Uh, veicināt lielāku finansējumu piesaistīšanu Dafnes uh, projektam, kas tēt ir plašāks tiesību un uh, pilsoņu tiesību mm, projekts. Mēs gribam nodrošināt finansējumu nākamajam 2014. līdz 2020. gadam. Un tāpat laikā mēs nedrīkstam pieļaut, ka projekts zaudētu savu jēgu, jo projām tam ir jācīnās pret vardarbību, uh, pret eh, sievietēm un eh, jauniešiem un bērniem. Es esmu ļoti pateicīga par sadarbību ar kolēģiem un eh, komitejas un tautas partijas sekretariātu. Labi, tādā gadījumā sāksim balsot. Sākam ar 23. grozījumu. Kas par lūdzu paceliet rokas? kas pret, apturās, pieņemts. Tas nozīmē, ka 24. atkrīt. Pāriem pie trešā kompromisa grozījuma, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tas nozīmē, ka 31., 32., 29., 27., 28., 30., 28. un 25. grozījums atkrīt. Pārējiem pie 4. kompromisa grozījuma. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Tas nozīmē, ka 33. grozījums atkrīt. 34. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Tas nozīmē, ka 35. un 40 kā arī 38. grozījumi atkrīt. Variem pie 36. grozījuma. Kas par? Lūdzu, paceliet roku. Kas pret? Atturās? Noraidīts. Balsojam par 37. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 39. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 42. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 43. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 44. grozījums. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Balsts no zāles, vai mēs lūdzu varētu pārbaudīt 42. grozījumu? Priekšsēdētājs labi. Pārbaudīsim 42. grozījumu. Sākam elektroniski balsot par 42. grozījumu, lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsts no zāles vai varam vēlreiz pārbaudīt? Ejam tālāk, balsosim par 44. grozījumu. Kas par? Lūdzu, pats liet roku. Kas pret? Atturās pieņemts. 45., 48., 47. un 46. grozījumi atkrīt. Pārējiem pie 49. grozījuma, kas par, lūdzu pats lēt roku, kas pret, atturās, pieņemts. 50. un 54. par tiem balsojumu blokā, kas par? Eh, pieņemts. 51. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 52. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 53. grozījums atkrīt, eh, pārējām pie Pāriem pie uh, piektā kompromisa. Balsosim par piekto kompromisu. Kas pār? Lūdzu, pats lūdzu roku, kas pret atturās eh, pieņemts. Tas nozīmē, ka 62, 61, 57, 58, 60, 59 atkrīt. Balsojam par 63. grozījumu, kas par, pret, atturās, pieņemts. Sastais kompromiss grozījums pārbaudīsim lūdzu. Pārbaudīsim 63. grozījumu. Sāku balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Sešdesmit septītais ar mutisko grozījumu. Ja neviens neiebilst par, um, vai neviens neiebilst par mutisko iep... Mm, grozījumu, ne. Tā tad balsojam, kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 68. atkrīt un balsosim tad par 69. grozījumu, kas pār, lūdzu paceliet roku, kas pret, atturās, pieņemts. 70. grozījums atkrīt, pāriem pie 71. kas pār, pret, atturās, pieņemts. 72. grozījums atkrīt, pāriem pie 73. grozījuma, kas par, pret, atturās pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Trešais grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. Piektais grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. Sastais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tas nozīmē, ka astotais un septītais grozījumi atkrīt. Devītais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. Desmitais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 11. atkrīt, pāriem pie 12. kas par, pret, atturās, pieņemts. 13. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 14. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 15. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 16. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 17. kas par, pret, atturās, pieņemts. 18. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 20. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 21. kas par, pret, atturās, pieņemts. 22. grozījums atkrīt, līdz ar to balsojam par pirmo grozījumu, kas par, pret, atturās, pieņemts. Elektroniski balsosim par visu rezolūciju kopumā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Thank you very much, Mrs. Bastos. Liels paldies Bastus kundzei! Perfekta. Okay, we now gonna proceed. Turpināsim sanāksmi. Es tad pāriešu uz zviedru valodu. Kornelsins kundze ļoti pikta kļūst. Okay, please. Labi, lūdzu. Tātad turpināsim sēdi un es eh, pāriešu uz zviedru valodu. Tātad, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, sasēžaties pa sēdvietām. Turpināsim mūsu darbu. Un eh, tie, kuriem nav uzlikts austiņas, lai nesaprot ne vārdu no tā, ko es saku, tāpēc lūdzu uzliekiet tomēr austiņas. Zviedriešu valodā runāju. Mums tagad ir jāizskata 14. punkts, bet pietikainens kundze ir nokavējusies, ja pareizi saprotu, tad viņas lidmašīna no Helsinkiem kavējās, un tagad mēs izskatīsim piekto punktu, un iespējams, ka pēc tam pat 18. punktu redzēsim, kad pietikainens kundze ieradīsies. Godātie kolēģi, lūdzu, ja vēlaties runāt, tad atstājiet šīs telpas. Liels paldies! Mēs šeit strādājam. So we Tātad 14. punktu mēs neizskatām, pagaidīsim pietekainens kundas ierašanos, un tagad pārējām pie 5. punkta - sievietes un klimata pārmaiņas. Un dod vārdu referentei Kīlas Nilsens kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Durbāns samits pēc tam, eh, pēc daudzām izgāšanās reizēm panāca nedaudz ambiciozāku vienošanos Par ko tomēr eh, pārāk eh, priecīgiem nevajadzētu būt. Eh, mums vajadzētu tomēr no Durbanas paturēt prātā divas mācības stundas. Pirmkārt, Eiropas Savienība, pateicoties komisāru Hēdegarda darbam, ir uh, atkal uzņēmusies līdera lomu eh, klimata eh, pārmaiņu cīņās par klimata taisnīgumu un cīnoties pret klimata pārmaiņām kopā ar mazāk attīstītām valstīm un izolētākām valstīm. Eiropas Savienības eh, attieksme ir lielā mērā kontrastā ar ASV attieksmi. Ceru, ka mēs varēsim turpināt būt līderi šais jautājumos gan rīku mūsu darbībās, gan Um, paužot mūsu nostājas starptautiskās pārnās. Otrā galvenā doma, ko atcerēties, ir, ka sievietes ir šī nolīguma centrā gan lēmumu pieņemšanā ar uh, Koniju un Hedegarda komisāriem, bet arī uh, Annu Makabnē, kas ir uh, ANO vidas un uh, ANO vidas programmas ģenerālsekretāra Kristiānu uh, Figarešu. Uh, Un um, mēs uh, izmantojām arī citu ekspertu sniegtās zināšanas par uh, jautājumu, kā sieviešu aspekts ir ņemts vērā klimata pārmaiņās. Sievietes spēlē ļoti svarīgu lomu kā politiķas un pilsonis arī klimata pārmaiņās. Uh, Līdz ar to es domāju, ka ir jāapsveic eh, šāds viedokļu maiņa mēdījos. Līdz šim sievietes uzlūkoja tikai kā upurus attīstību, runājot par attīstību, migrāciju, dabas katastrofām. Tagad sieviešu tēls nav tik pasīvs, eh, ir tas uzlūkots plašākā eh, mērā ka sievietes, jā, var būt eh, cietušās, bet tās var arī sniegt liels zināšanas pasaulē. Un ir zināms ārkārtas stāvoklis, kas jāpaturprātā. Gribējām uzsvērt, ka cīņas pret klimatu pārmaiņu ir ārkārtīgi svarīgas, un mēs gribam cīnīties pret šīm pārmaiņām. Tā jābūt absolūtai Eiropas Savienības prioritātei gan mūsu ārpolitikā, gan iekšpolitikā. Uh, Diskriminācija, kas saistīta ar dzimumu, ir e, klātesoša viscauri mūsu sabiedrībā. Mēs nedrīkstam klimata pārmaiņu politikā būt pret to vienaldzīgi. Un mēs e, negribam uh, ignorēt uh, šīs uh, idejas, ko sievietes varētu sniegt, cīnīties pret klimata pārmaiņām. Šai ziņojumā es gribēju paust trīs galvenās domas. Pirmkārt, ja e, dzimumu ņemšana vērā ir iespēja, nevis ierobežojums, lai labāk cīnītos, lai cīnītos taisnīgāk un efektīvāk pret klimatu pārmaiņām e, dzimumu integrācijai e, ir jāuzsver divi principi. Pirmkārt, ka ir jācīnās pret nevienlīdzīgumu un arī pret tā sekām. Uh, veicinot sieviešu finansu neatkarību un eh, kopumā neatkarību viņu kopienās. Uzlabojoties mūsu sa eh, sapratnei par saiknes starp klimatu pārmaiņām un sievietēm, eh, tas ir brīvprātīgs process eh, un ir jāaptver pieejamā visa informācija par to. Labākas zināšanas ļaus mums pieņemt labākus lēmumus, tāpat kā tas iepriekš ir bijis attīstības politikas jomā pēdējo 20 gadu laikā. Visā pasaulē uh, Uh, sievietes cieši no diskriminācijas, tāpēc, ka viņas ir sievietes. Uh, viņu um, vēlmes um, un to īstenošana ir um, mazāk ņemts vērā kā uh, vīriešu gadījumā. Statistikas dati norāda, ka šī realitāte skar visas dzīves jomas, visas sabiedrības slāņus. Sievietēm ir mazāk finanšu resursu, mazāk īpašumu. Sievietēm ir mazāk kā 1% piedēta pasaules resursu, un 70%, 70 no cilvēkiem, kas dzīvo ar mazāk kā 1 dolāru dienā, ir sievietes. Viņas eh, ir maz pārstāvēts lēmumu eh, pieņēmēju eh, vidū - 10% no parlamentāriešiem, 8% no ministriem visā pasaulē. Un Eh, sievietes daudz veids neapmaksāt brīvprātīgu darbu, eh, rūpējoties par bērniem, par vecākiem cilvēkiem, par mājokļu uzturēšanu un par. Un uh, viņas veic šo visu papildus darbu, tik, saņemot par uh, daudz mazāk atalgojumu. Uh, sievietes uh, ir uh, 80% bēgļu un pārvietoto personu, viņas cieši no vārdarbības un līdz pat 5% eh, vairāk sieviešu cieši dabas katastrofu gadījumā kā vīrieši. Tas norāda uz kultūras, tradicionālām un sabiedrības eh, stereotipiem eh, attiecībā uz sieviešu vīriešu pienākumiem. Vīrieši dominē visās jomās - ekonomiskā, politiskā un sociālā jomā. Sievietēm ir mazāks iespējas eh, pielāgoties un reaģēt uz dziļām pārmaiņām, kā klimata pārmaiņām un to sekām. Tomēr eh, starptautiskajā līgumā ir spērti eh, soļi uz priekšu, lai labāk ņemtu vērā sieviešu ievainojamību. Pirms desmit gadiem PCC at, atzina, ka ir jāņem vērā dzimuma aspekts eh, klimata pārmaiņās un ir jāņem vērā, piemēram, 2005. gada dabas katastrofu deklara Rio 92. gada deklarācija un citi dokumenti ir ņēmuši vērā diskrimināciju, kas balstīts uz dzimumu. Un mēs aicinām integrēt eh, sievietes visos eh, klimata eh, politikas aspektos. Dzimuma nevienlīdzībai ir divi aspekti. Ir jābūt as, palīdzībai un pilnvaru lielākai došanai. Uh, Eh, piemēram, ja var mainīties mēdīja attieksme, kā runājot par eh, dabas katastrofu eh, upuriem, bet mēs gribam pārmaiņas arī ilgākā termiņā. Tikai tad dzimuma integrācija sasniegs savus uh, mērķus. Mazināt diskriminācijas, um, mazināt diskrimināciju nozīmē emancipēt sievietes. Mūsu ziņojumā mēs uzsveram uz to, ka ir gan jārīkojas aizsargājot sievietes uh, kritiskās situācijās Un mēs runājam arī par to, ka ir jāmaina mentalitāte politiskajā klimatā. Um, uh, Jā, jāaizsargā sieviešu tiesības, pārunās un uh, iestrādājot sieviešu tiesības uh, finanšu mehānismos, uzlabojot sieviešu apmācību un izglītību un veicinot projektus, kas emancipē sievietes, dod viņām pilnvaras viņu kopienās un attīstības uh, procesos eh, Eiropas Savienības eh, ietvaros. Eh, lai arī ir spērts soļi uz priekšu, tomēr saglabās joprojām problēmas. Saknes starp dzimumu un klimatu pārmaiņām ir vairāk tomēr tēt uzsvērt un runājot par attīstības valstīm, bieži vien tās Eiropas Savienības politikas neskata. 2050. gada ceļa kārta, kas nosaka e, Eiropas Savienības pārēju uz zaļāku ekonomiku zemi un emisiju mazināšanu, piedāvā sektoriālu pieeju, lai sasniegtu mērķus, bet tā neņem vērā pastāvošās atšķirības starp e, sieviešu un vīriešu situāciju. Un e, Bet ir jāraugās arī uz, piemēram, enerģijas eh, politiku un sieviešu aspektu, kāds iezīmējās jau Estrēlas kundzes ziņojumā vakardien, kas tika izskatīts. Tas pats attiecas uz transportu un lauksaimniecību. Uh, zaļā ekonomika tēt ir ļoti vīrišķīga, kas eh, mazina vienādas dzimuma iespējas apmācības un izglītības jomā. Bet uh, mums vajadzētu atbalstīt uzņēmumus, kas veicina dzimumu līdztiesību. Uh, Eh, skatījuma paplašināšana ir taisnīguma, bet arī efektivitātes jautājums. Eh, noslēgumā mēs gribētu, lai eh, dzimuma dimensija neti, tiktu visās jomās ņemta vērā un šos jautājumus skatot, eh, lai mēs neaprobežotos tikai uz jautājumu par to, cik sievietes strādā politikā vai ekonomikā. Mums ir jāīsno integrēta politika, lai veicinātu vienlīdzības ar sievietēm un vīriešiem. Un eh, priekš tā mums vajag eh, skaidrāk noformulēt, ka mēs gribam cīnīties pret šīm nevienlīdzībām. Mums ir jāņem vērā eh, dzimuma aspekts, pretējā gadījumā būs negatīvas sekas uz eh, vienlīdzības panākšanas eh, centiņiem, pūliņiem. Uh, Eh, šobrīd, diemžēl, trūkst pētījumu par dzimumu nevienlīdzību, piemēram, eh, transporta, enerģētikas un lauksaimniecības jomās. Ja mums šādi dati būtu pieejami, mēs labāk varētu apzināties dzimumu dimensiju. Nu, lūk, tas eh, no manas puses viss par ziņojumu. Lielas paldies līdziņotājiem un līdziņotājām par iesūtītajām domām. Un esmu jūsu rīcībā lai ziņojumu apspriestu un turpinātu auglīgo sadarbību, kas jau ir uzsākta par šo tēmu starp institūcijām un starp eh, kolēģiem un līdzpilsoņiem. Paldies! Paldies eh, Kīlas Nilsens kundzei, un tagad es došu vārdu izteikties deputātiem. Estrēlas kundze, pirmajā vārds jums. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de começar. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Vispirms es gribētu apsveikt eh, Kilnilsens kundzi ar eh, referātu. Tas ir ļoti labi sagatavots, interesants un eh, arī ir ļoti aktuāls. Ņemot vērā situāciju pēc Durbanas konferences Eh, sievietes eh, šeit eh, uzņēmās īpašu lomu vadībā. Protams, varēja šīs sanāksmes rezultāti būt labāki, bet tie ir pozitīvi arī pateicoties tam, ka sievietes piedalījās šajā uh, Eh, konferencē un arī tāpēc, ka viņas eh, apņēmās un parādīja savu apņēmību, arī eh, šajā klimata sanāksmē tika sasniegti rezultāti. Vakar mēs runājām par energoefektivitāti un bija, ir ļoti cieši sakars starp šiem diviem jautājumiem. Eh, šie jautājumi pierāda, ka eh, sievietes nevar izslēgt ne no politikas, ne no ekonomikas, eh, ne no viena jautājuma, kur, ir pieņēm, kur tiek pieņemti lēmumi. Mēs piekrītam šim ziņojumam īpaši par to, ka uh, klimata izmaiņa nevar būt eh, neitrāla, jo tā veicina eh, dzimuma atšķirības eh, un veicina esošo nelīdztiesību īpaši jaunatīstības valstīs. Klimata pārmaiņu ietekmes ir, ir visvairāk jūtamas nabadzīgākajās valstīs un nabadzīgākiem cilvēkiem. Sievietes ir mazāk aizsargātas pret eh, klimata izmaiņām un dabas katastrofām, un arī diskriminācijas dēļ eh, viņas īpaši cieš no nabadzības. Un arī eh, sausuma un ūdens trūkuma dēļ sievietēm ir jāstrādā vairāk un bieži vien uh, Eh, jaunas eh, sievietes un meitenes atsakās no skolas, lai palīdzētu vecākiem, tātad eh, mātēm. Bet sievietēm ir jāpiedalās visos pasākumos pret klimata izmaiņām. Un klimata izmaiņu sanāksme bija piemērs, kā to darīt. Eh, sievietēm ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos, ieskaitot arī pētījumus. Eh, šeit ir eh, svarīgi, lai vairāk sieviešu piedalītos pētījumos. Tomēr tā kā sievietes ir atbildīgas par ierobežotu dabas resursu vadību, tad viņām ir zināšanas par to, kāpēc eh, videi ir jābūt ilgspējīgai, un eh, šīs zināšanas ir jāņem vērā. Eh, sievietes ir jūtīgākas pret to, ka videi ir jābūt ilgspējīgai, un tāpēc viņu zināšanas ir jāizmanto kā ko referente es sagatavoju vairākus grozījumus īpaši attiecībā uz sieviešu stāvokli un dabas katastrofām un piespiedu migrāciju. Un būtu arī nepieciešams apskatīt eh, sīkāk eh, dzimumu jautājumu ilgspējīgā attīstībā. Es domāju, ka būtu arī jāņem vērā eh, dzimuma jautājums, eh, plānojot eh, palīdzību attīstībai. Un es gribētu apsveikt ziņotāju. Šis ziņojums ir ļoti labs un tas veicinās uzmanības pievēršanu Eh, tam, ka eh, sievietēm ir jāuzņemas eh, svarīgāka loma mūsdienu sabiedrībā un arī tajos izaicinājumos, kas šodien pastāv. Paldies! Un tagad dod vārdu pietikainēns kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Uh, mm, kungs es gribētu arī apsveikt ziņotāju ar to darbu, kas ir paveikts strādājot pie šī ziņojuma, un arī viņa ir uh, ņēmus vērā to situāciju, kāda sievietēm ir klimata izmaiņās. Uh, sievietes ir uh, neaizsargātākā grupa gan ekonomiski, gan arī situācijās, kur ir ierobežoti uh, resursi gan attīstītajās, gan attīstības valstīs. Un tātad visticamāk viņas ir visneaizsargātākā grupa un arī visvairāk cieš no klimata izmaiņām eh, kopā ar bērniem. Un arī eh, sievietēm trūkst eh, iespēju piedalīties eh, politikas lēmumu pieņemšanā. Eh, tāpēc arī es gribētu veicināt eh, to, kas būtu jādara, lai piešķirtu sievietēm vairāk tiesību politikā un būtu jāparēdz kāds arī drošības mehānisms Eh, lai veicinātu sieviešu pozīciju klimata eh, izmaiņās. Un arī eh, konstitūcijas līmenī būtu jābūt tiesībām uz pieeju resursiem un tiesībām uz sakārtotu vidi. Tas būtu arī svarīgi. Tālāk, jūs minējāt, arī jautājumu, ka eh, varas eh, segregācija noved pie diskriminācijas, eh, jo sievietēm ir mazāk ietekmes politikā, viņas ir tās, kurām ir jādara tajā laikā, kad vīrieši lemj un kontrolē, piemēram, ekonomiku vai budžetu un tas eh, nozīmē, ka ir vajadzīgs eh, vairāk eh, sieviešu, kas piedalītos ekonomisko lēmumu pieņemšanā. Vajadzētu vairāk uzsvērt to ideju, ka sievietēm ir pozitīvas iespējas, jo vairāk tāpēc, ka viņas ir puse no iedzīvotājiem un arī pilsoniskajā sabiedrībā viņas ir ļoti aktīvas, un arī viņas ir tās, kas uh, izglīto bērnus un pieņem lēmumus uh, par uh, mājasaimniecībām, un arī zemākajā un vietējā līmenī viņas aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanā. Uh, Tā tad vajadzētu savienības līmenī pārdomāt, kā atbalstīt uh, sieviešu uh, darbību, uh, kā patērētājām, kā bērnu audzinātājām un arī pieņemot lēmumus zemākajā līmenī, jo no tā sāktos izmaiņas. Paldies! Paldies! es eh, arī pieskus eh, runāt. Es esmu koreferents eh, šim ziņojumam un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka šis ir ļoti labs ziņojums un tur ir daži svarīgi jautājumi. es dzirdu ka reizēm jautā, kāds sakars ir klimata izmaiņām ar dzimumu jautājumu, un šeit uh, ir atbilde, jo uh, klimata izmaiņas nav tikai tehnisks jautājums, bet arī sociāls. Un uh, es varu pozitīvi vērtēt šo ziņojumu, uh, Man nav daudz ko papildināt. Es varētu ieteikt eh, dažus grozījumus. Mums eh, būtu jāpaskaidro, ka klimata izmaiņas eh, notika tāpēc, ka cilvēki patērē Nu, piemēram, vīrieši patērē ļoti daudz tādu preču kā gaļa un automobiļi un citas. Un arī šis patēriņa modelis ir tas, kas radīja klimata izmaiņas. Un arī būtu jāpapildina devītais punkts, kur ir teikts, ka ir jāizmanto sieviešu zināšanas Eh, šeit es varētu nosaukt eh, trīs piemērus. Eh, kur sieviešu zināšanas ir veicinājušas attīstību un uh, Piemēram, eh, sievietes ir eh, iestādījušas eh, kokus, kas uzlaboja klimata situāciju, un 1993. gadā bija liela mirstība un tika arī pievērsta uzmanība uh, šim jautājumam, un uh, arī sievietes piedalījās krīzes novēršanā. Uh, mēs šeit mēģinām iesaistīt aktīvāk sievietes problēmu risināšanā, un tas uzlabos situāciju abiem dzimumiem. Un šeit būtu eh, vajadzīga rīcība Eiropas Savienības līmenī, un eh, arī būtu vajadzīgs aicināt eh, visas nācijas veicināt dzimumu līdztiesību lēmumu pieņemšanā. Tā varētu būt prasība. Es eh, sagatavošu šos grozījumus. Paldies! Un tagad dodam vārdu Papadopulu kundzei, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Καταγράφονται όλα όσα πρέπει να... Paldies. Šis ir ļoti labi līdzsvarots ziņojums. Šeit viss vajadzīgais ir minēts. Vēl viens svarīgs jautājums, ko es e, gribētu apskatīt sīkāk, ir e, klimata bēgļi. Daudzas e, attīstības valstis ir pakļautas dabas stihijām, kas notiek klimata izmaiņu dēļ, un daudzi iedzīvotāji ir spiesti migrēt. Un šos uh, cilvēkus arī sauc par uh, klimata bēgļiem. Un uh, sievietēm šajos gadījumos ir jāpieskata gan bērni, gan arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un ir arī jārūpējas par to, lai ģimenes tiktu saglabātas lai tiktu saglabātu šo bēgļu ģimenes. Un eh, šādos gadījumos ir vajadzīgi eh, mazi aizdevumi eh, sievietēm, lai viņas pēc šīm būtiskajām izmaiņām viņa dzīvē varētu atsākt darbu īpaši attīstības valstīs ir svarīgi, lai sievietēm būtu svarīgāka loma, un Eiropas padomas un citu ziņojumi rāda, ka gadījumos, kad sievietes saņēma mikrokredītus, tad uzlabojas arī bērnu dzīves apstākļi Tātad eh, klimata bēgļi ir jāatbalsta, lai viņi varētu uzturēt savus ģimenes. Tas ir svarīgi. Paldies! Neredz, ka kāds vēl vēlētos izteikties, un tagad var, varbūt eh, komisijas pārstāve Penta Paiskundze, ko vēlētos bilst. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs, un labrīt visiem un visām! Es vēlētos komisijas vārdā un klimata ģenerāla direktorāta vārdā pateikties referentei. Tas ir ārkārtīgi salīdzvarot ziņojums, kā jau tas šeit izskanēja. Protams, ka dzimumu aspekts bieži vien klimata debatēs izpaliek, un cilvēku un sieviešu tiesību aktīvistu grupas, kā arī citas iesaistītās puses, vēlas uzspiest lēmumu pieņēmējiem ņemt vērā 2020 klimata stratēģijā iekļaut arī jaunatīstības valsts un strauji attīstošās valsts Protams, ka jaunatīstības valstīs klimata izmaiņu iespējas būs īpaši jūtams, un īpaši to jutīs sievietes visnabadzīgākajās un nabadzīgajās valstīs. Tāpēc siltumnīcas gāzu izmešu samazināšana noteikti palīdzēs arī visievainojamākajām sievietēm un riska grupām izvairīties no klimata seku izraisītajām negatīvajām izmaiņām. Ir pilnīgi skaidrs, ka sievietes un vīrieši dažādi spēj piemēroties klimata izmaiņām, un tas, šeit, tas jau šeit izskanēja, tātad Eiropas komisija pilnībā piekrīt Eiropas parlamenta izskanējuš, šeit izskanējušajām domām. Mēs uzskatām, ka dzimuma līstiesības aspektu vajadzētu vairāk ņemt vērā klimata izmaiņu apkarošanas diskusijās. Un e, mēs uzskatām, ka klimata izmaiņas un dzimuma aspekts, piemēram, Eiropas Savienības līmenī, tiek uzskatīts par svarīgām un Eiropas Savienības līmenī tiek izstrādāts plāns sieviešu lielākā iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, un šis plāns ir paredzēts 10. un 15. gadiem. Un vēl bez tam mēs runājam par dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušanu pilnīgi visos lēmumu pieņemšanas procesos. Uh, Līdz 12. gada beigām Eiropas Savienības dzimuma līdztiesības institūts izstrādās noteikums, lai kļūtu par dzimuma līdztiesības jautājumu vadošo speciālistu, un eh, mēs vēlamies izstrādāt arī indikātorus, ar kuru palīdzību vairāk piesaistīt sievietes visu līmeņu lēmumu pieņemšanā un klimata pārmaiņu apkarošanā. Dzimuma jautājums ir svarīgs arī mūsu stratēģijā, kas tiks izstrādāta 13. gadam. Un mana komisāra arī oktobrī uzstājās jūsu komitejā, neatvainojos novembrī sakarunātāja, un viņa toreiz jau uzsvēra, ka visbūtiskākais runājot par dzimumu līstiesību ir runāt par visnabadzīgākajām valstīm. Bet, eh, protams, ka par šiem jautājumiem ir jārunā arī Eiropas Savienības līmenī. Komisija ir ņēmusi vērā visu izskanējušo, visu izskanējušās prasības, kas attiecās uz komisiju un kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Mēs izskatīsim šos pamudinājumus un atgriezīsimies ar idejām par to, ko varētu to labāk darīt. Paldies! Un noslēgumā dodu vārdu Kīlas Nilsenes kundzei lūdzu. Paldies, es gribētu tikai izteikt savu prieku par visiem iesniegtiem grozījumiem, kas uzlabo ziņojumu. Liels paldies visiem, kas tos iesniedz, un paldies! Paldies! Un tad esam pabeiguši piektā punktu izskatīšanu un vēlētos piebilst tikai to, kāda ir mūsu laika grafika. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 10. janvāra pusdienlaikam, 12. 25. 26. janvārī grozījums izskatīsim. Šajā komitejā balsosim par atzinumu 27. vai 28. janvārī un plēnumā visticamākais martā vai vēlākais aprīlī šis ziņojums tiks izskatīts un balsots. Un tagad pārējām pie 14. punkta sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā, kvalitāte un līdztiesība. Un līdz ar to man ir tas gods dot vārdu pietikainēns kundzei lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godētie kolēģi! sieviešu līdzdalību politisko lēmumu pieņemšanā, tas ir jautājums gan par kvalitāti, gan arī par vienlīdzību. Par vienlīdzību un līdztiesību tāpēc, ka sieviešu līdztiesība ir arī cilvēku tiesība, pamattiesības, un sievietēm ir tiesības piedalīties politisko lēmumu pieņemšanā uz līdzvērtīgiem pamatiem kā, sievieti, kā vīriešiem. Un eh, cilvēku tiesības tās ir tāpēc, ka sievietes uh, ir politisko lēmumu pieņemšanā, no politisko lēmumu pieņemšanas atbīdīta grupa. Tieši tāpatās, kā šobrīd daudz tiek runāts par to, ka seksuālās minoritātes un arī etniskās minoritātes tomēr nepiedalās pietiekami daudz lēmumu pieņemšanā. Kvalitātes ziņā tas ir svarīgi iesaistīt sievietes, tāpēc, ka jo daudzveido, daudzveidīgāk politika tiek veidot, jo vairāk dažādu skatu punktu politiskajos lēmumos ir, līdz ar to labāk ir arī politiskie lēmumi. Šobrīd svarīgs jautājums Eiropas Savienības politisko lēmumu pieņemšanā ir tas, ka sieviešu eh, procentuālais pieaugums gan eh, Eiropas Savienības līmenī, gan arī reģionālā līmenī patiesībā tālu atpaliek no tā, ko mēs vēlamies ziņāt. Un, piemēram, eh, šobrīd ir daudz mazāk sieviešu lēmumu pieņemšanā nekā vīriešu. Viens no iemesliem, kāda ir šķēršļi, būtu vēlams izskatītos, un kāda tad ir šķēršļi šajā situācijā? Mēs varam šo šķēršļu sadalīt, teiksim, hierarhijas ziņā, piemēram, kādā veidā ir uzbūvēts labklājības valstis, un varbūt, ka šīs cīņas būtiskākie šķēršļi ir, piemēram, e, piemēram, vecu cilvēku aprūpu un arī bērnu aprūpu, kā arī tas, ka e, sievietēm ir sliktāki darba apstākļi, proti sievietēm ir uh, sliktākas iespējas rast laiku savienot eh, ģimenes dzīvi ar politisko darbību. Par iemesliem mēs varētu noteikti minēt ļoti spēcīgos stereotipus gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī politisko lēmumu pieņemšanas līmenī, jo šie stereotipi ir definējuši sievietēm konkrētas lomas un bieži vien sievietes tiek padarītas par upuri, vai bieži vien sievietes pat pašas tiek vainotas tajā, ka tām nav pietiekami lielas politiskās varas. Iemesls varētu būt arī tas, ka, piemēram, e, sieviete vairāk vēlas nodarboties ar bērnu audzināšanu, un līdz ar to runa iet par, teiksim, to, ka ir tam bioloģiski iemesli, kāpēc sieviete nevēlas piedalīties politiskajo lēmumu pieņemšanā, un runa iet par to, ka sieviete pati ir vainīga, ka viņa izvēlās eh, rūpēties par bērniem. Bet mums ir jārunā arī par politisko struktūru, par politisko partiju struktūru, kā šīs politiskās partijas veicina sieviešu iesaistīšanos, pārstāvniecību vēlēšanās, kā eh, sievietes tiek iesaistītas politisko partiju struktūrā un lēmumu pieņemšanā un kādā veidā politiskā vara tiek sadalīta arī politiskajās partijās. Tieši tāda pati segregācija ir eh, tā saucamajos, tā saucamajos eh, sieviešu un vīriešu darbos politisko partiju iekšpusē, un tas pilnīgi noteikti ietekmē arī demokrātisko uh, situāciju. Protams, ka sievietes vēlas uzņemties atbildību gan par veselības aprūpu, sociālo aprūpu, izglītību, vidas jautājumiem, kā arī par to, kā labāk sadalīt naudu. Un patiesībā vīrieši vairāk izvēlās tādas lomas, kurās viņiem ir kontrole. Ekonomika, tirzniecība, budžets un citi jautājumi, kuros vara un nauda vīrietim dot pārliecību. Sieviešu situācija, kur ir arī sliktāka parasti ekonomiskajā un darba dzīvē, tātad sievietē ir vājāka situācija nekā vīrietim, tad viens no stereotipiem ir saistīts arī ar to, ka šajos veidojumos, piemēram, vēlēšanu kampaņās, sievietēm ir atvēlēts mazāk resursu tieši pašā vēlēšana kampaņā. Un e, šādās situācijās, kurās jau struktūras paredz, ka politisko partiju nauda vairāk tiek novirzīta vīriešu kandidātu atbalstīšanai, arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc sievietes negūst pietiekam lielu politisko vāru. Ir būtiski pamanīt arī to, ka, piemēram, raugoties uz sievietēm kā uz politisko lēmumu pieņemšanā, pieņemšanā tad eh, sievieši ir daudz, daudz mazāk nekā mēs varētu sagaidīt politiskā līmenī. Un arī tas, ka uh, rīcība vai darāmais nav sadalīts vienlīdzīgi starp sievietēm un vīriešiem. Un tieši tāpat ir arī ar ierēģiem vīrieši ir vairāk nekā sievietēm. Un, piemēram, to, cik daudz ir komiteju vadītāju un vadošo ierēģu komitejās, un īpaši tas attiecās uz ekonomiski svarīgām komitejām, kurās vīrieši pārstāvēt ir daudz lielākā mērā nekā sievieši. Uh, un tā saucamā pārstāvnieciskā demokrātija, tās pamats pēc pārstāvniecības principiem balstās, ka visiem ir jābūt vienādi pārstāvētiem. Un sieviešu, vie, līdz ar to sieviešu viedoklis tiek samazināts divreiz, vispirms sagatavošanās procesā un pēc tam pašā lēmuma pieņemšanas procesā. E, protams, ka sievietēm ir arī daudz e, gribas kā politiskas varas izmantotājām. Sievietes ir ļoti aktīvas, ļoti daudzās un dažādās struktūrās. Godātais prieksēdētāja kungs, šajā ziņojuma projektā es arī esmu runājis par konkrētiem paņēmieniem, kā ar dažādiem eh, darba tirgus instrumentiem mēs varētu cīnīties pret šo nevienlīdzīgo situāciju un kā uzlabot situāciju. Šajā ziņojumā mēs eh, nākam klajā ar priekšlikumu, ka vajadzētu gan dalību valstu līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī izveidot stratēģiju, kā izvairīties no sieviešu izstumšanas no politisko lēmumu pieņemšanas. Protams, ka daudz kas ir saistīts ar labklājības valstu struktūru, kura būtu jāuzlabo, pie tam jāuzlabo ne tikai valstu līmenī, bet arī Eiropas Savienības līmenī, un arī to, kā labāk šo ideju pārdot iedzīvotājiem, un arī to, kā sievietēm labāk savienot darba ar ģimenes dzīvi. Mums eh, ir nepieciešams arī atbalstīt sieviešu rīcību, piemēram, ar labāku atbalstu kampaņām, uh, kampaņās un labāk atbalstu sievietēm kandidātēm, piemēram, organizējot Eiropas parlamenta vēlēšanas vai dalību valstu parlamentu vēlēšanas. Un tomēr šādai stratēģijai ir nepieciešami arī saistoši lēmumi un saistoši, lī... <clears throat> saistoši, saistoši rīcība, kurā runa iet par augstāko ierēģu izvēlēšanu un augstāko politisko lēmumu pieņēmēju izvēlēšanu. Uh, Mēs runājam par tādiem darba instrumentiem un to kopumu, kurā politiskajām partijām, vai, ja tām tiek sniegta sabiedrības un publiska nauda, tad vajadzētu runāt par to, lai kandidātu sarakstā būtu vienlīdz daudz vīriešu kā sieviešu, un tas attiecās arī uz šīm kvotām lēmumu pieņemšanas līmenī. Uh, ir nepieciešams tiešām padomāt varbūt par kvotu ideju un arī par to, ka vienlīdzības ideju vajadzētu iestrādāt, kā jau es teicu, arī kandidātu sarakstos. Mums ir nepieciešams mums ir nepieciešami tādi paši principi, piemēram, kad uh, dalību valstis izvirza komisāru kandidātus, tad, eh, protams, vienmēr tiek runāts par to, ka jābūt vienlīdz daudz sievietēm un vīriešiem, bet vienmēr vīrieši ir vairāk, un arī komisijas kolēģijas priekšsēdētājam ir jāpieprasa, lai sieviešu kandidāti, lai no katras valsts būtu pa vienam kandidātam, sievieti kā vīrietis. Komisija un padomes eh, locekļiem ir jāpieprasa, lai galveno un vadošo ierēģu amatos arī būtu daudz vairāk sievietes, tātad kvotas. Un, protams, arī no dalību valstīm vajadzētu izvirzīt vairāk sieviešu vadošajiem ierēģu amatiem. Tātad vairāk sieviešu, jo vīriešu jau tā ir daudz. Vēl bez tam mums ir cerības izteikt, eh, cer, mums ir iespēja izteikt cerības arī gan Eiropas parlamentam, gan arī dalību valstu parlamentiem. Uh, lai, piemēram, komiteju vadītāji un arī Eiropas parlamenta vadītāji amats šad tad būtu piešķirts arī sievietēm un lai būtu vienāds vīriešu un sieviešu pārstāvniecība visos komiteju vadītāju posteņos. Tātad, piemēram, pēdējā laikā šī, šīs kvotas ir stipri pār, pārkāptas un to mēs redzam arī Eiropas Savienības līmenī. Tātad līdzsvars ir pārkāpts, un lai mēs, to, nu, lai mēs nodrošinātu vienādu sieviešu pārstāvniecību, mums pie tā ir jāpiedomā. Taču ar stratēģiju vien jau nepietiek. Mums ir nepieciešams zinātni un pētniecisks un analīžu pamats, un mums ir nepieciešams izvērtējums un analīze, un es varētu cerēt tikai uz to, ka Eiropas komisija atbalstīs šādu veidu pētniecību un lai mēs labāk novērtētu dzimumlīstiesības pētījumus. Bet ar pētījumiem jau arī nepietiek. Mums ir nepieciešams uzraudzīt procesu, kurā gan dalību valstu līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī tikt izvērtēts tas, kādā veidā mērķi tiek izpildīti, un ja ne, tad ir jāsniedz konkrēti padomi par to, kādā veidā šī te politika tiks izmainīta, lai sievietes būtu vairāk pārstāvēt. Es vēlētos no sirds pateikties gan sekretariātam, gan arī kolēģiem, kuri ir piedalījušies šā ziņojuma projekta sagatavošanā, un es vēlētos eh, dzirdēt gan kritiskus, gan plaša skatījuma komentārus no visiem. Paldies! Tack så mycket för det och eh, då lämnar jag ordet. Paldies, un tad tagad es dodu vārdu pārējiem runātājiem, un pirmajai dodu vārdu Ovīras kundzei. Tenon ärra esimees. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentei par šo ārkārtīgi padziļināti izpētīto ziņojumu. Uzskatu, ka tas ir ļoti veiksmīgi izstrādāts. Visi varam piekrist, ka uh, lēmumu pieņemšanas kvalitāte ir atkarīga no lēmumu pieņēmējiem, un par tiem mums ir jālemj mums kā sabiedrībai. Mums ir jāpārliecinās, ka uh, arī eh, sievietes tiek iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā un nevis tikai kā 10 vai 20% lēmumu pieņēmēja, bet ka to ir tikpat daudz kā vīrieši. Bet, nu, nav gan ar vārdiem vien, it īpaši runājam tikai savā vidū ka mēs tikai te runājam par to, ka vajag plašāku sieviešu pārstāvniecību. Eh, Nekam nedara sieviešu diskusijas savā starpā, ja mēs tajās neiesaistam arī vīriešu, tad mēs nekad neizlausīsimies no šī mūsu statusa quo. Mums vajadzētu paraudzīties, kā iesaistīt vīriešus un uh, mainīt arī viņu attieksmes. Godīgi sakot, uh, vairumā gadījumu uh, Sabiedrība neuzlūko dzimumu līdztiesības jautājumu kā īpaši nozīmīgu, bet izmaiņas sāks ar izmaiņām prātā. Paldies! Paldies! Un tagad dod vārdu Vilvāvu kundzei. Muchas gracias, presidente. En primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, eh, Lielas paldies referentai par paveikto darbu. Uh, šodien pēcpusdienā ir pēdējais termiņš, kad var iesniegt grozījumus, un mēs iesniegsim vairākus uh, grozījumus pretējā uh, virzienā. Mēs gribam aizstāvēt šī ziņojuma saturu, jo gribam aizstāvēt taisnīgumu un demokrātiju. Mēs, sievietes, esam vairāk kā puse Eiropas iedzīvotāju. Un tāpēc mums vajag eh, līdzsvarot vīriešu un sieviešu līdzdalību sabiedrības procesos. Un es saku līdzsvarotu, jo domāju, ka Vārmā ziņojumā tiek atbalstīts šāds formulējums eh, Eiropas starptautiskās un arī valstu institūcijās. Mūsu grozījumos tiks eh, piesaukts vairākas konkrētas tēmas. Piemēram, Eh, politiskajām partijām un arotbiedrībām aicinājumi. Piemēram, šobrīd ziņojumā arotbiedrības neparādās, bet tām spēlē nopietnu lomu gan eh, notarbinātības jautājumos, gan sabiedrībā kopumā. Visā pasaulē, tā skaitā Eiropā, nevien valstu līmenī, bet arī reģionālā un vietējā līmenī, konstatējam, ka Gadījumā, ja ir pieņemti um, tie, tiesība akti un uh, apņemšanās, lai panāktu līdzsvarotāku iesaistīšanos, tad pārsvarā šādi pasākumi ir izrādījušies veiksmīgi. Mums ir jāapzinās, kas ir efektīvi pasākumi, un uh, šādi konkrēti pasākumi arī jāpieņem, lai virsītos pretim mērķu sasniegšanai. Ziņojumā, diemžēl, nav atspogļots aspekts, kāpēc sievietēm ir grūtāk iesaistīties un spēlēt nopietnu lomu, um, piemēram, parlamentos. Tas ir Eiropas uh, likumi par aizstāšanu. Uh, šobrīd uh, likumos neparādās nekur uh, noteikumi par to, kā tiek izvēlēta aizstājēji, gadījumā, ja, piemēram, sieviete devusies dekrētā atvaļinājumā. Uh, Savā, piemēram, reģionālajā parlamentā es varu novērot tam dramatiskas sekas, ka trūk šādu noteikumu. Kāda sieviete dodas eh, dekrēta atvaļinājumā un tad vairs eh, nekādā veidā nevar uh, balsot un izvēlēties kādu priekšsēdētāju, piemēram. Tāpēc domāju, ka mums ir jāpieņem konkrēti pasākumi, eh, lai cīnītos pret šķēršļiem, kas stāv uh, priekšā sieviešu iesaistē politiskos procesos. Mums ir jāmaina administratīvās normas un vēlēšanu likumu, jo tieši vēlēšanu likumos ir jānorāda, ka saraksti, ko iesniedz eh, um, partijas, tiem ir jābūt līdzsvarotiem. Sievietēm jātiek pārstāvētām vismaz kā pusē kandidātu Sieviešu varētu būt vairāk kā puse, bet katrā ziņā to nedrīkst būt mazāk. Šāda veida vēlēšana likums ļautu mums kontrolēt uh, līdzsvarotu sieviešu iesaisti un taisnīgas vēlēšanas. Kā jau norādīja mūsu grozījumus, iesniegsim šodien, jo mums jārīkojas ne nacionālā līmenī vien, mums jārīkojas arī reģionālā līmenī. Eiropa ir tautu, nāciju un arī reģionu Eiropa. Basku zemē 2004. gadā mēs pieņēmām pilnas līdztiesības likumu. Nedaudz izmainījām uh, vēlēšanu un uh, eh, civildienesta likumu, kas pieprasa tagad vienlīdzīgu vīriešu un sieviešu iesaistīšanos gan un pārstāvniecību gan parlamentā, gan ministrijās. Lūk, šai saistībā iesniegšu grozījumus. Un par pašu ziņojumu runājot, ir viena tēma, ko es īsti nesaprātu un par ko iesniegšu grozījumus. Par sieviešu iesaisti ievēlētās pozīcijās. Ceturtajā punktā ir norādīts, ka vajag eh, līdzsvarotu pārstāvniecību, tātad 50% eh, jāparādās vismaz trīs eh, termiņš pēc kārtas. Nu, es domāju, ka te vajadzētu pāriet uz pastāvīga sistēma, ka vismaz 50% sieviešu ir, un tad mums nevajadzēs runāt par kvotām uz kādu konkrētu laiku. Es šobrīd nesaprotu, kāpēc eh, vajadzētu uh, kvotu uz tikai trim um, termiņiem. Nākamā daļa par to, kā tiek 16. Eh, punktā veicināt sieviešu iesaistīšanās uh, politiskos procesos par līdzsvaru starp uh, ģimenes un dzīvi un karjeru. Uh, Ja mēs runājam par šādu tēmu, ja panākam vienošanos par izmaksām, mums vajadzētu runāt arī par eh, gan eh, tēvu, gan māšu pabalstiem, jo šai jomā parasti sievietes ir tās, kurām ir jāmaksā. Šķiet, ka joprojām ir grūti eh, ļaut Uh, uh, simtprocentīgi apmaksātu uh, māšu un tēvu pabalstus pieļaut. Tāpat es uzskatu, ka ir labi runāt par mēdījiem, par to vajadzētu darīt vairāk. Jā, raugāmies uz to, cik lielu lomu mēdīji spēlē politikā, tad katru dienu, lasot avīzes, varat konstatēt, ka netiek sievietes atspogļots kā politiķas. Ja kādas sievietes politiķi tiek atspogļota avīzēs, tad bieži vien avīžu virsraksts nemaz nav glaimojoši. Es negribētu ieslīgt diskusijās par to, kuras sievietes Eiropā ir nozīmīgas, kas nav, jo tad viss uzreiz domās par Angelu Merkeli. Es gribētu, lai mēs raugāmies plašāk. Uh, Un lai atzīstam, ka joprojām politikā darbojas maz sieviešu. Visbeidzot, ņemot jebkādu ziņojumus, piemēram, ANO ziņojumus, varam konstatēt atkal no jauna, katru gadu no jauna, ka sieviešu iesaiste eh, lēmumu pieņemšanā Eh, veicina solidaritāti, ir, ir pozitīvi bērniem, novad pie mazākas korupcijas un veiksmīgākas pārvaldības. Vīriešu tēls eh, starptautisku lēmumu pieņemšanā ir eh, tāds, ka pārsvarā nonākam pie konfliktiem, kamēr sievieši iesaist no pie uh, plašāka miera. Uh, Neatkarīgi no tā, no kurienes sievietes nāk, tās pārsvarā grib mieru. Uzskatu, ka mums vajadzētu plašāku sieviešu pārstāvniecību politikā. Paldies! Okay. Paldies! Un tagad dodu vārdu Papadopulus kundzei, lūdzu. Thank you! Paldies! Arī es gribu sveikt eh, referenti Pietikainens kundzi par ļoti labi uzrakstīto ziņojumu, kas uzsver to, ka mums vajag kvantificējumus mērķus, monitoringa mehānismus un skaidrs rīcības plāns, lai veicinātu sieviešu iesaist politikā. Jā, ir pārāk daudz instrumentu, kas vēl nav izmantoti un kurus vajadzētu izmantot, lai cīnītos pret to, kas šobrīd notiek tiesību aktos un reālajā dzīvē. Mēs piekrītam, eh, es esmu eh, es eh, sociālistu un demokrātu grupas ēnu referente, un mēs piekrītam, ka sieviešas ir. Pa, Tas ir pārstāvēts pārāk mazi, tīpaši ekonomiskās un monetārās lietās, tirsniecībās, aizsardzībā, ārlietās un daudzos citos sektoros. Bet tās ir par maz pārstāvēts arī līderpozīcijās, komitejās, politiskajās frakcijās un citur esam konstatējuši, ka pat Eiropas komisijā Eh, tikai trešdaļa eh, atbildīgo amatu ir eh, sievietēm, un komisijas vadītāja nekad nav bijusi sieviete. Un š, līdz trījiem iesniegsim grozījumus šai sakrā, bet citādi ziņojumā ir viss, kas, viss pārējais, kas jāpiemina, tātad mēdīju loma, komisijas loma, dalība, Eiropas Savienības dalību valstu loma, politisko partiju loma pieminēta, bet Eh, ļoti svarīgas eh, izmaiņas panāktu eh, likumis, juridiski saistoši pasākumi, ka mums vajadzētu ieviest cimumu kvotas uh, obligātā kārtā visās dalībvalstīs, jo katrā dalībvalstī ir sava sistēma, katrai politiskajai partijai ir cits veids, kā nominēt kandidātus un izvēlēties, vai iekļauta vai ne sievietes savos sarakstos. Sievietēm netiek dots vienādas iespējas arī mēdījos, kad tās ir vēlēšana kandidāts. Mūsu grozījumos, vairākos grozījumos, uzsveram nepieciešamību padarīt šos instrumentus par uh, juridiski saistošiem, lai tiktu pieņemti konkrēti pasākumi. Tāpat mēs atbalstam arī nesaistošus pasākumus, uh, kā arī eh, mentoringu un apziņas līmeni celšanu. Pēdējais komentārs. Ir pārāk daudz rezolūciju par šo tēmu. Ehm, Pekinas, Ņujorkas eh, platformas, eh, Eiropas padomes ehm, rezolūcijas, Eiropas parlamenta rezolūcijas, bet mums reāli vajag paraugu praksi no vienas valsts, un mēs zinām, ka Skandināvijas valstīs e, ir e, ļoti laba prakse veicinot sieviešu iesaist politikā. Šo paraugu praksi varētu vienā vai citā veidā īstenot visās pārējās Eiropas e, Savienības dalību valstīs. Jo, ja mēs ļaujam katrai dalību valstī lemt par to, cik ātri tās eh, rīkosies šai jautājumā, es domāju, ka uh, rīcība nāks par vēlu. Juridiski saistoši pasākumi varētu būt efektīvākais instruments, un tas ir viens no grozījumiem, ko iesniegsim, lai veicinātu uh, tālākas rīcības un rezolūciju īstenošanu. Paldies! Paldies! Un es arī pats runāšu jo es esmu mūsu grupas ēnu referents, un arī šajā situācijā, kā jau Kīls Nilsons kundze jau uzsvēra, šis ir ārkārtīgi svarīgs un labs ziņojums. Jums ir izdevies šeit ietilpināt visu, kas ir, ko ir svarīgi ietilpināt, ir ārkārtīgi konkrēti priekšlikumi, tā tad nav tikai tukši vārdi, jūs runājat arī par konkrētu rīcību, ko vajadzētu īstenot, lai situāciju uzlabotu. Uh, Man ir ļoti liels prieks, ka jūs esat tik labi strādājusi, un man patiesībā tas tiešām priecēja, ka mēs tik atklāti runājam par šiem jautājumiem. Ļoti lielisks dokuments. Man nav daudz, un tomēr daži grozījumi, kurus iesniegšu šodien līdz pulkstens trījiem. Viens no tiem, un tas ir saistīts varbūt ar manu pārliecību, ar to, ka, jā, es zinu, ka daudz tiek diskutēts par to, vajag vai nevajag kvota, šis ir ārkārtīgi karsts kartupels kā jautājums, tomēr es pieturos pie principa, ka mums pamatu pamatos, tātad raugoties uz kāda, kādas institūcijas priekšsēdētāja amatu, tad galvenokārt vajadzētu raudzīties uz kompetenci un uz izglītību. Un patiesībā tad normāli jau tikai būtu, ka pusi no, no vietas eh, iecerētājiem būtu sievieši, sievietes un pusi vīrietis. Tātad, ja mēs jau. Tātad mums jau eksistē kvotas, bet šīs kvotas ir neformālas. Vīrieši izvēlās vairāk vīrišķas vietas un darbus, un sievietes savukārt sievi, sievišķīgākas, un tā jau mēs esam gan audzināti, gan varbūt arī kāda cita apsvēruma tur ir. Protams, ka mēs to varam atrisināt tad, ja mēs nomainam sociālās normas sabiedrībā. Cits risinājums būtu pateikt, ok, mums, mēs, mums Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam pateikt, ka mēs akceptējam šo neformālo kvotu sistēmu, vai arī pateikt, nē, mēs gribam formālu kvotu sistēmu. Un šeit ir vairāki aspekti, kas e, varbūt būtu jāuzst, jāuzsver, vismaz pēc manām domām. Piemēram, trešajā punktā runiet par to, ka e, parlaments pamudina dalību valstis adekvātās situācijās. Domāju, ka šo adekvātās situācijās vajadzētu svītrot. Uh, Ceturtajā pantā, tieši kā jau Bilbao kundze teica, nevajadzētu runāt par attiecībā uz trim secīgiem parlamenta sasaukumiem. Tam vajadzētu būt nepārtraukti. Devītajā punktā iet parlaments aicina komisiju un padomu uzlabot dzimumu paritāti vajadzības gadījumā. Es domāju, ka vienmēr, nē, vajadzības gadījumā, un domāju, ka tas nav nepieciešams. Protams, tie ir tādi sīkumi, Un varbūt man ir vēl divi, mm, divi, divas piebildes. Runa iet par pēdējo punktu, kurā runa iet par ārējo attiecību jomā. Tā tad eh, delegāciju sastāvu veidojot arī vajadzētu ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektus jo var izveidoties situācija, kurā ir grūti pateikt 50-50, un tomēr vajadzētu piedomāt pie tā, kāda delegācija rodās. Kā jau es teicu, vakar mēs e, uz Kopenhāgenu par sieviešu tiesībām runāt devāmies divi vīrieši pirms pāris nedēļām. Kāpēc nevarēja būt viena sieviete, viens vīrietis? Tātad tas ir tikai svarīgi piedomāt par to, ja mēs kā Eiropas Savienības pārstāvi kaut kur braucam, ja mēs iestājamies par vienlīdzību, tad mums ir jābūt arī, tas mums arī ir jāparāda. Piemēram, ja es kā priekšsēdētājs, kā vīrietis runāju, tad būtu svarīgi, lai runātu arī cita priekšsēdētāja un sieviete. Uh, Tātad runājot par vienlīdzīgu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem, arī tas ir svarīgi, pat ja ir viena sieviete, viens vīrietis, bet runāt tikai vīrieši, tad tas arī nav jēdzīgi. Piemēram, visos brīfingos, kurus pēc delegācijas braucienu vienmēr mēs sagatavojam, arī šeit vajadzētu vienmēr ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektu. Bet atpakaļ pie ziņojuma, uzskat, ka ziņojums ir vienkārši lielisks. Paldies, Sirpa. Un tagad dod vārdu Kīlas Nilsens kundzei. Lielas paldies! Es gribētu atgriezties pie vienas tēmas, kas jau tika pieminēta. Tas ir jautājums par politiskajām partijām. Un par veidu, kā var ļaut uh, te kaut ko virzīt pavirzīts priekš. Gribu teikt, ka es noteikti atbalstu teikto, ka mums vajag juridiski saistošus mērus. Uh, un ne jau ideoloģijas dēļ. E, tāpēc, lai e, balstoties uz pieredzi, Francijā es pie, piekrītu zaļajai partijai, eh, kurai 1984. gadā tika ierakstīta paritāte, ka ir tādai jāpastāv eh, vēlē, vēlēšanu sarakstos, un tas sniedz rezultāts. Mēs bijām pirmie Francijā, kam bija uh, eh, Nordpadeltkalē reģionā uh, vadītāja sieviete. Mums joprojām ir sieviete, kas kandidē uz prezidenta amatu pamatu, un šobrīd eh, Francijas delegācija Eiropas parlamentā ir eh, pārstāvēta ar astoņām sievietēm no 14 ievēlētajiem fakts, eh, ka ierakstam statūtos paritāti, ka, kļūst, ka tas kļūst par obligātu pienākumu, tas sniedz rezultāts. Es to varu apgalvot, jo es esmu redzējis konkrētas tam sekas. Trešajā punktā uh, Eh, tiklīdz, ka tas būs, nepie, eh, būs iespējams, es domāju, ka mums nevajadzētu būt kautrīgiem un mums ir jāpieprasa līdztiesīgums. Ja eh, termins kvotas, mums, man šķiet, ka tas ir nepieņemams, mums drīzāk jārunā par paritāti. Mūsu sabiedrībā ir vīrieši un sievietes, un mums ir jārunā par paritāti. Ja runājam par kvotām, tad es, te, man nāk prātā procenti, ko var attiecināt uz citām kategorijām. Nu, piemēram, runājot par profesionālo iesaistīšanos vai citiem elementiem, nu, ka mēs varam norādīt, ka ir jābūt tik un tik procentiem uh, zemnieku vai skolotāju, bet paritāte ir kas cits. Uh, tas nozīmē, ka tiek atspogļoti abi uh, sabiedrības uh, sastādošie spēki. Es domāju, ka mums jārunā par paritāti. Paldies! Tack så mycket för det. Och... Paldies! Un tagad dod vārdu komisijas pārstāvjiem Fastrēkundzei, pārstāvēji. Merci beaucoup. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka dodat man vārdu. Šis uh, ziņojuma projekts ir līdzsvarots un skata svarīgu tēmu cenšas cīnīties pret to, ka sievietes ir pārāk maz pārstāvētas eh, lēmumu pieņemšanas procesā. Šīs bažas tāpat ir arī viena no prioritātēm, rīcības prioritātēm eh, Eiropas komisijas stratēģijā, lai panāktu eh, vienlīdzību starp sievietēm un vīrietiem. Uh, 2010. līdz 2015. gadā. Gribu uzsvērt, ka Eiropas komisijai ir mērķis veicināt sieviešu iesaistīšanos nākamajās vēlēšanās Eiropas parlamentā. Caur vairākām finanšu programmām mēs to atbalstīsim. Konkrētāk, pamattiesību un pilsonības uh, um, iniciatīva, kā arī Eiropa pilsoņiem iniciatīva. Ziņojumā jau ir uzsvērts, ka komis Eiropas komisija. Jā, ir datu bāze. Tā tika izstrādāta 2004. gadā, un tā ļauj komisijai izstrādāt regulārus ziņojumus par esošo situāciju, par tendencēm, kas iezīmēs attiecībā uz sieviešu iesaistīšanos politiskajā dzīvē. Eiropas nacionālā līmenī. Un arī uh, izskatām, kā uh, eh, sievietes iesaistās tautsaimniecībā, administrācijā, tieslietās. Un komisija gribētu arī pateikties atbalstam uh, šai iniciatīvai, uh, kas ir pauzdziņojuma projektā. Runājot par ārējām at, uh, ārlietām, kas ir arī pieminētas ziņojuma projektā, Eh, Eiropas ārējās darbības dienests strādā vairākos līmeņos, lai uzlabotu sieviešu pārstāvniecību politiskā eh, eh, līmenī. Pirmkārt, jau paša dienesta iekšienē, bet arī īstenojot savus ārlietu iniciatīvas. Es neuzskaitīšu visas, visus projektus, bet gribu tikai norādīt, ka ANO sieviete. Eh, šī iniciatīva tika izstrādāta gada sākumā. Komisija apņēmās cieši sadarboties ar šo jauno vienību eh, ANO ietvaros, lai izveidot strateģisko partnerību ar šo jauno vienību lai mēs spētu efektīvāk strādāt, panākot uh, sieviešu līdztiesību. Varu uzsvērt, ka uh, saprašanās memorands uh, nosaka, kā attīstīt šo partnerību, bet nu, tas vēl tiek izstrādāts. Eiropas Savienība spēlē izšķiroši svarīgu lomu attiecībā uz vēlēšanu monitoringu. Un uh, vēlēšanu novērošanas saistībā ir izstrādāti arī ziņojumi, kas iekļauj dzimumu dimensiju kur ir atspoguļota eh, sieviešu iesaistīšanās līmenis. Eh, gan eh, attiecībā uz to, cik sievietes ir pārstāvētas vēlēšana sarakstos, gan uz to, cik sievietes balso. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā arī, kā tiek īstenota 13.25 ir rezolūcija, kurā runāts par sieviešu iesaistīšanos veidojot un saglabājot miera procesus. Ir, protams, svarīgi, lai sievietes varētu būt izšķiroši svarīgos amatos, lai nodrošinātu miera eh, eh, izveidošanu, panākšanu un saglabāšanu. Un arī te ārējās darbības dienests eh, gribētu uzlabot sieviešu situāciju. Un uh, pēdējais instruments, ko gribētu pieminēt, ir Eiropas instruments demokrātijas un cilvēktiesību nodrošināšanai, kas uh, palīdz uh, aizsargāt sievietes un meitenes šai jomā. Tāpat mēs gribam uzsvērt, ka politiskās partijas spēlē izšķiroši svarīgu lomu, lai panāktu reālas pārmaiņas. Lās paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu noslēgumu vārdam pietikainenes kundzei. Uh, uh, paldies par konstruktīvajiem komentāriem un es arī mēģināšu tos pēc iespējas iekļaut uh, šajā ziņojumā. Man ir tikai divi komentāri par jūsu priekšlikumiem. Pirmkārt par trešo eh, punktu. Šeit ir runa par to, ka vēlē, vēlēšana sistēmas dažādās valstīs ir atšķirīgas un eh, dažreiz eh, kvotas nevar iekļaut. Tātad būtu jānorāda, ka eh, nav obligāti šīs kvotas ieviest eh, par eh, trim termiņiem pēc kārtas, kur būtu runa par šo 50% kvotu. Doma nav tikai tāda, lai komiteja vadītāji sastāvs būtu 50-50, bet ja ir, piemēram, labs vīrietis, priekšsēdētājs, tad eh, mēs neprasīsim, lai viņš obligāti tiek atcelts, bet būtu jābūt vismaz trim vēlēšanu periodiem pēc kārtas, uh, kur piedalās gan vīrieši, gan sievietes kā kandidāti arī ārlietās aizsardzībā un citur. Un tādā veidā varētu mazināt segregāciju komitejās. Paldies! Tātad mēs uh, varam beigt šo punktu un termiņi Eh, tātad šodien 20. decembrī, trijos pēcpusdienā, tātad 15. Tas ir pats pēdējais eh, laiks grozījumiem. Balsošana notiks 25. un 26. janvārī, un plenārsēdē tiks skatīts šis jautājums martā. Un tagad mēs nonākam pie 14. punkta beigām, tagad pārējām pie 18. Tad eh, par direktīvas 2014.113 ieviešanu, kur ir runa par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem. Eh, Vārds referentei Gurmai kundzei. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, es domāju, ka šis ir ļoti interesants jautājums un būtu varbūt pelnījis lielāku auditoriju, bet novembrī, kad um, mums jau vajadzēja skatīt šo jautājumu, un, uh, bet man uh, bija arī citi pienākumi, un es nevarēju būt divās vietās reizē. Uh, tā, bet es noteikti gribēju uzstāties ne tāpēc, ka es nedomāju, ka cits no manas grupas to nevarētu izdarīt, bet, protams, šis ir vērtīgs jautājums. Un es teiktu arī ļoti interesants. Un arī mēs eh, varam uh, šeit redzēt, kā sadarboties ar komisiju. Vai ir kāds komisijas pārstāvis šeit? Ja komisija nevēlas sadarboties, tad es domāju, ka šis ir jautājums, kas ietekmē iedzīvotājus, gan vīriešus, gan sievietes, un tā tad es sagatavoju darba dokumentu. Un man ir Paldies visiem dienestiem, jo šis dokuments ir pieejams 23 darba valodās. Un e, šeit tiešām ir runa par vienlīdzīgu attieksmi. E, ļoti īsi, jo dienas darba kārtībā ir arī citi punkti. E, un, protams, jūs varat arī šo dokumentu atrast internetā. Es labāk e, dotu priekšroku domu apmaiņai nekā monologam, jo es domāju, ka šis dokuments runā pats par sevi. E, tātad dažas galvenās domas. Pirmkārt, es atbildu par padomas direktīvas 2413 EK ieviešanu, bet šis nebūs eh, pārasts uzdevums. Otrakārt, eh, Eiropas komisijai bija jāsagatavo ziņojums par to, kā šī direktīva tiek ieviesta dalību valstīs, un mana eh, atskaita un Eiropas parlamenta rezolūcija būs veidota pēc šīs vērtējuma. Uh, Par nelaimi vērtējums eh, tiek gatavots līdz gada beigām, tas ir bijis atlikts vairākas reizes, un ja šeit piedalās kāds no komisijas, es gribētu zināt, kad tad eh, būs šis vērtējums gatavs, jo ir pēdējās eh, darba dienas gadā. Es saprotu, ka komisijai bija iemesli atlikt šo vērtējumu, bet tagad vaicni kādu iemeslu nav, tāpēc es gribētu aicināt komisiju iesniegt vērtējumu pēc iespējas ātrāk. Kāpēc šis vērtējums ir svarīgs? Jo Eiropa ir eh, mainījusies. Cilvēki uzskata, ka mēs neatbilstam viņu eh, vajadzībām, ka mēs neņemam vērā viņu vajadzības. Un uh, līdz eh, nākamajam gadam šī direktīva ir jāievieš. Es gribēju vispirms sagaidīt komisijas vērtējumu, bet es uzskatu, ka ir dažas šīs direktīvas daļas, par kurām mums noteikti ir jāizsakās, lai sāktos diskusija mūsu komitejā un eh, arī mēs iegūtu vērtējumu kā tad jūs vērtējat šo manu eh, atzinumu? Tas nozīmē, ka man vajadzēja balstīties nevis uz komisijas ziņojumu, bet uz ziņojumu par dzimumu diskrimināciju patērētāju grupās un patēriņā. Un eh, tā tad to ir eh, sagatavojis 2000 gadā ekspertu grupa par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Treškārt, es gribētu teikt, ka šis ziņojums dod vispārīgu priekšstātu par direktīvas ieviešanu un arī vērtē problēmas un iespējamos risinājumus problēmām nākotnē. Es gribēju parādīt komisijai, ka mēs eh, esam gatavi sadarboties un uh, šis ziņojums ietekmē arī vairākas direktīvas. Tāpēc arī tas ir tik nopietns. Es redzu, ka ir dažas pozitīvas iemaiņas, uh, tātad izmaiņas uh, pierādījums sloks pusēji, kura saņem kritiku par diskrimināciju, ir pienākums uzņemties pierādījumu slogu. Uh, Un ir arī noteikti kriteriji vienādai attieksmē, bet ne visi tie tiek ievēroti. Pašlaik eh, vairums dalību valstu arī pievērš uzmanību diskriminācijai, eh, kura ir saistīta ar grūtniecību, bet bija grūtības dažos eh, gadījumos šeit joprojām. Uh, arī pieeja medicīniskajām presē, precēm ir grūta. Un tomēr ir jautājumi, kas vēl ir jārisina tālāk. Vairumā dalību valstu direktīva ir ieviesta, bet dažās valstīs ir ieviesta nepilnīgi vai arī ar kavēšanos. Dažas dalību valstis ir izvēlējušās minimālu pieeju un ir liels atšķirības starp to, kā direktīva darbojas dažādās valstīs. Vairākās valstīs vēl likumdošanā ir jāapskata uh, diskriminācija, kas ir saistīta ar uh, bērnu uh, barošanu, un būtu arī liederīgi uh, sekot eh, tam, kāda ir seksuālā uzmākšanās, eh, pat ja eh, tā neietilps direktīvas aptvērumā un arī mēdījus un reklāmas varētu vērot, varētu vērtēt sakarā ar dzimumu stereotīpiem. Ir jāuzsver, ka ir vajadzīgs vairāk pārskatāmības no komisijas puses un jāpievērš uzmanība arī pārkāpumu novēršanas procedūrām. Datu bāze par pārkāpumiem un to novēršanas procedūrām varētu palīdzēt arī novērst eh, diskrimināciju. Ir vajadzīgas, eh, vajadzīgs arī nacionāla vērtēšanas iestāžu eh, vērtējums un ir jāapmainās ar labāko praksi starp iestādēm. Tad Tālāk, kā jūs zināt, direktīvas 5.1 eh, pāns uzskata, ka eh, dzimums eh, kā faktors apdrošināšanas prēmiju un izmaksu aprēķināšanā nav pieņemams un ir dalību valstīm uh, iespējams vērtēt, ņemt vērā proporcionāls atšķirības prēmijā eh, pirms 2007. gada pastāvēja šāda kārtība, tātad pirms četriem gadiem. Šis atbrīvojums tika dots bez laika ierobežojuma un vairo visas dalību valstis ir Eh, vienā vai vairākos apdrošināšanas veidos ņēmušas vērā šo atšķirību, ieskaitot dzīvības apdrošināšanu. Eiropas eh, kopienas tiesa atzina, ka no nākamā gada 1. decembra šāds noteikums ir spēkā nēsošs. Un eh, tādā Eh, gadījumā jautājums par eh, dzimumu attiecībām apdrošināšanā kļūst vēl sarežģītāks. Es eh, domāju par pilsoņu interesēm, šajā gadījumā par patērētāju interesēm. Tirgus pētījumi skaidri rāda, ka dzīvības apdrošināšanas pieaugums uh, prēmiju pieaugums varētu eh, tikt gaidīts īpaši sievietēm. Šeit ir jāatrod ļoti jūtīgs līdzsvars, un es eh, gribētu, lai uzņēmumi izskata savas metodas, nevis paceltu cenas, bet tas eh, nenotiks, acīm redzot. Pamat jautājums, uz ko ir jāatbild pēc manām domām, ir tāds, vai vīrieši un sievietes ir vienādā situācijā apdrošināšanas gadījumā, vai arī situācijas ir dažādas. Eh, piemēram, paredzamais mūža ilgums ir dažāds, un eh, šodien eh, apdrošināšanas cenas principā tiek noteiktas pēc uh, dažādiem faktoriem, un arī dzimums ir viens no šiem faktoriem apdrošināšanā. Mans jautājums ir, vai apdrošinātāji var turpināt uh, ņemt vērā šīs dzimuma atšķirības, bet es arī domāju par to, kādas būs sociālās sekas no apdrošināšanas izmaksa pieauguma un uh, tātad arī uh, pieprasījuma samazinājumu, kas sekos eh, cēnu pieaugumam. Un šis lēmums arī varētu ietekmēt privātās pensijas un ietaupījumu eh, schēmas, un arī pašlaik notiek diskusija par to, vai pensijas ir atbilstošas. Eiropas kopienas tiesas lēmumam nav atpakaļējoša spēka. Uh, un e, tas e, attiecas uz e, jaunajiem līgumiem, kas ir noslēgti pēc 2007. gada 21. decembra, bet kas notiks ar pārslēgtajiem līgumiem. Un, lai izvairītos no tālākiem strīdiem un tiesas procesiem, būtu jānodrošina tiesiskā paļāvība direktīvas ieviešanā. Tas ir ļoti svarīgi arī patērētājiem. Ja apdrošināšanas nozare tiek nostādīta grūtā e, situācijā, tad kurš galu galā būs e, maksātājs? Par to samaksāsim mēs patērētāji. E, Komisija uzskata, ka likumdošana mainīsies tikai tad, ja tā ir vajadzīga, un komisāra eh, Redinga arī teica, ka vismaz eh, šī mēneša laikā tiks eh, izteikts paziņojums, kuru mēs joprojām gaidām. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga tiesiskā paļāvība un ir arī jābūt situācijas vērtējumam un eh, komisijai ir jāizdod padlīnijas, eh, kurām nav saistoša rakstura, bet vai tās būs pietiekamas, pat eh, ja tās tiks sagatavotas noteiktajā termiņā. Ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, ka likumdošana ir jāmaina. Protams, mēs neko daudz nevaram darīt, un komisija nav gatava rīkoties, bet jautājums ir ļoti svarīgs, jo eh, arī līdzīgas problēmas var būt citām direktīvām, un tāpēc es eh, ceru, ka arī eh, šim jautājumam tiks pievērsta pietiekamā uzmanība. Es ceru, ka šis ziņojums interesē ne tikai mani un ka tam būs rezultāti un tāpēc es arī mēģināju ņemt vērā mūsu visu viedokli. Es izteicu savus eh, komentārus par Eiropas kopienas tiesas eh, lēmumu, un es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Un eh, arī priekšsēdētājs Itniece Matera ir šeit. Es gribētu arī tagad aicināt dalībniekus izteikt uh, jūsu idejas un arī vērtējumu par direktīvu. Es novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un uh, ceru, ka izmaiņas ir iespējams, ja tās ir vajadzīgas. Paldies! Paldies! Un uh, kā jūs teicāt, deputāti daudz vairs šajā zālē palikuši nav. Smiekli, smiekli. Un tomēr es vēlētos jums uzdot jautājumu. Jūsu sagatavotais uh, atzinums ir ļoti labs, neziņojums tas ir. Un jūs esat ieteikusi, ko tad vajadzētu darīt? Vai jums ir vēl kas padomā, kaut kas konkrētāks par to, ko mēs no mūsu komitejas puses varētu darīt. Protams, ka mēs uzklausīsim arī komisiju, ko mēs institūcijas varētu darīt, bet es vēlējos pajautāt, vai jūs konkrēti esat piedomājis par to, ko mēs varētu darīt. Es skatos tagad uz komisiju. Varētu Tombojas kundzei dot vārdu no komisijas lūdzu. Paldies! Kā zināt, komisija kopš eh, ir, ir sākusi tēt eh, padziļināts eh, konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm - patērētāju pārstāvjus, apdrošinātāju pārstāvjus un dalībvalstu pārstāvjus. Un Redingas kundze ir apņēmusies drīzumā pieņemt līdz gada beigām vadlīnijas, kas ļaus noskaidrot svarīgākos jautājumus kas pieminēts šajā tiesas spriedumā, Um, un to, kā uh, šis spriedums tiks īstenots. Gribu apstiprināt, ka vadlīnijas tiks uh, pieņemts līdz gada beigām, nu, cerams, ka rīt. Un apņemšanās pieņemt uh, vadlīnijas gadu pirms ir gala termiņš īstenošanai, ko nosprauda Eiropas kopiena tiesa, līdz ar to šis termiņš tiks ievērots. Paldies! Okay, okay. Paldies! Un tagad dot vārdu Gurmai kundzei. Paldies! Jā, tā tad. Eh, ir palikusi tikai divas kolēģis šajā telpā. Lieliski, lieliski. Divas lieliskas sievietes un viens lielisks kolēģis. Komisija teica, ka ziņojums tiks sagatavots rītā. Tā ir pēdējā parlamenta darba diena šogad. Kāpēc jūs nevarējāt godātā komisija šo dokumentu sagatavot agrāk? Jūs mūs necienat. Šis dokuments, ko es sagatavoju, bija gatavs novembra vidū. Līdz ar to es biju gatava komisijai sniegt vadlīnijas un uzklausīt arī kolēģu teikto. Es personīgi tiešām uzskatu, ka komisija neciena Eiropas parlamentu. Man ir žēl šos vārdus teikt no savas mutes, bet tā ir taisnība. Otrs, neviens ar mani nekonsultējās. Protams, ka šādu vadlīniju sagatavošanas procesā jūs vienmēr konsultēties, piemēram, ar rūpniecības un biznesa pārstāvjiem, bet es šo vadlīniju sagatavošanā netiku konsultēta ne reizi. Jums ir jāapjēdz beidzot, ka Eiropas parlaments ir spēcīgs. Jums ir jārespektē tas, ka mēs pārstāvam Eiropas Savienības iedzīvotājus. Un e, mēs sagatavojām šo darba dokumentu, jo mēs vēlējāmies parādīt, ka mēs uzņemamies atbildību iedzīvotāju priekšā. Un tagad, godātā komisija, jūs trijos teikumos pasakat, ka jūs tiksiet konsultēt, rītā dokuments gatavs, kas tas vispār ir. Es zinu, kāda bija, ko, es zinu, ko pateica apdrošināšanas kompānijas, bet vai tad jūs to ņēmāt vērā? Tāpēc, ka dokuments jūsu vēl nav sagatavots. Es personīgi uzskatu, ka komisijai ir jāakceptē parlaments punkts. Un, protams, godātais priekšsēdētāja kungs, jūs uzdevāt man ļoti labu jautājumu. Es tikai jums vēlējos sniegt tādas savas pārdomas, un es jūs vēlējos varbūt motivēt man palīdzēt ko dalīt tālāk. Jūs variet uzrakstīt, piemēram, vēstuli. Jūs, eh, kā prieksēdētājs, varat uzrakstīt vēsturi komisijai. 21. decembrī mums vēl nav nekas, kā tad komisija gala beigās domā sadarboties un cer mums ir sadarboties, un kā tad hm, strādāt tālāk. Un lai nebūtu tā, ka kāds nokrīt kā no mēneša, tagad ir teksts un mums ar to ir jāstrādā. Ja mēs vēlamies būt atbildīgi iedzīvotāju priekšā, tad mums ir jābūt precīziem iedzīvotāji jūt, ka mēs jūtās, ka mēs neko viņu labā nedaram. Jā, mani priecē, ka komisija dokumentu sagatavos rīt, un tomēr ir tikai gads līdz brīdim, kad šī direktīva beigs darboties, un atkal 1. janvāra nedēļa, kad mums ir brīvdienas. Es tiešām ceru, ka mēs baudīsim Ziemassvētku mieru, un tomēr pirmajā nedēļā mums ir jāstrādā pie komisijas vadlīnijām. Es tiešām, tiešām ceru, ka no komisijas puses būs adekvāta attieksme Eiropas parlaments nav kā tāda vadāma lelle, kā tāda uz. Eh, kā tāda leļa teātra lelle. Paldies! Okej, eh, okay, det finns ingen mer som är uppsatt på. Paldies, vairāk neviens izteikties nevēlas, līdz ar to mēs varam uzskatīt šīs debats par noslēgtām un vēlētos tikai atzīmēt vēl laika datumus. 27. 28. februārs mēs diskutēsim šo ziņojumu, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 1. marts, pusdienlaiks 12 un eh, komitejā balsosim 27. martā. Un vēl šobrīd nav nolemts, kurā brīdī šis ziņojums tiks izskatīts plenārsēdēm. Tad tagad pārējām pie 16. darba kārtības punkta, un gan 16. gan 17. punkti mēs tos varam izskatīt kopā, jo abi attiecās uz vienu un to pašu aspektu - 10. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Un, eh, ja neviens neiebilst, tad izskatīsim šos abus jautājumus kopā un tagad dodu vārdu Materas kundzei, lūdzu. Grazie, prezidente. Anche io noto come la kolēģa. Paldies, prieksēdētāja kungs. Kā jau man kolēģe Zita tikko minēja, es vēlējos pateikt, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, bet deputāti šeit nav tikpat kā neviena. Mēs, protams, varam mierināt sev ar to, ka šeit ir tomēr komitejas priekšsēdētājs un ka mēs esam jaukā kompānijā. Tātad, man ir tas uzdevums izskatīt abus šos jautājumus no sieviešu līdztiesības komitejas viedokļa. Protams, ka vienlīdzība ir viens no pamatprincipiem, viens no trīs vaļiem, uz kuriem stāv Eiropas Savienība, un revīzijas palāta katru reizi šo aspektu arī izvērtīja dažādos, bu, dažādās budžeta kategorijās Eiropas Savienības budžetā. Tātad es ļoti sīki izskatīju šos jautājumus. 16. punkts ir ES vispārīgais budžets, un uh, otrs atzinums ir par Eiropas dzimumu līdztiesības institūta budžetu. Šis institūts atrodas Viļņā. Runājot par uh, pirmo atzinumu par ēs vispārīgo budžetu, tad šeit uh, īpaši daudz piebilstamu man nebūtu. ir tikai varbūt pāris aspekti šajā ziņojumā un vēlotos, vēlotos galvenokārt uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir pareizi apkopot statistikas datus, tādu statistiku, kas attiecās uz dzimumu līdztiesību. Agrāk tas varbūt tā nebija izskatējis, bet to es savā atzinumā esmu uzsvērusi. Un eh, atzinums par dzimumu līdztiesību, tātad tas ir 17. punkts, un runa iet par Viļņas institūtu. Uh, otrajā sadaļā infrastruktūras un darbības izdevumi. Tur ir iesaldēti 195 tūkstoši eiro, un tas ir tāpēc, ka Lietuvas valdība līdz uh, šā gada 15. decembrim garantēja, ja patiesībā atbild īrēja šim institūtam telpas, bet no 16. decembra Lietuvas valdība vairāk neīrē telpas, nemaksā par tām. Un trešajā sadaļā darbības izdevumi atkal ir konstatēts, ka ir iesaldēti 220 tūkstoši budžeta līdzekļu, jo pilnībām nebija izlietot ar darbības saistītajiem izdevumiem atvēlētie līdzekļi. Tas nozīmē, ka liela daļa programmu un projektu izpildīti netika. Un šis iesaldējums savukārt ir saistīts ar to, ka iesākuma fāzē šim institūtam bija grūti atrast kvalificētu strādājošos. Es uzskatu, ka šim institūtam pēc iespējas ātrāk vajadzētu piesaistīt tos ekspertus, kuri ir nepieciešama šādā darbā un dažādu projektu īstenošanā, kā arī pētniecības darbā, kas ir būtiska šā institūta darba uzdevumu nozare. Tātad par šo 17. punktu Eiropas dzimumu līstiesības institūtu. Šajā atzinumā es esmu uzsvērus to, cik svarīgi ir šim institūtam apzināties, kādi ir šķēršļi viņu darbībā. Un e, esmu runājusi arī par to, kā ar šiem šķēršļiem tikt galā. Protams, tas prasīs laiku, un tomēr pirmais solis jau ir atklāt par šiem šķēršļiem runāt. Uh, un arī mums, Eiropas parlamentam, ir nepieciešams saņemt informāciju, lai mēs varētu sagatavot ziņojumus. Mazliet par laika grafikiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. janvārs. Līdz ar to tas ir burtiski pirmā mūsu darba diena pēc Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām. Un tas arī ir tas, ko vēlējos pateikt, vismaz uz šo brīdi viss. Tā tad divi samērā vienkārši atzinumi un vienlaicīgi ļoti svarīgi. Un tādējādi mēs varam eh, turpināt īstenot to ārkārtīgi svarīgo darbu, kas šim Viļņā bāzētajam institūtam ir padomā. Ā, jūs noņēmāt austiņas, man likās, ka jūs jau pēkšņi esat sācis saprast itāliešu valodu, un tas man priecē, bet tomēr nē, tagad jūs krausties zviedriešu valodu. Es redzu, ka jūsu sejās parādās smaids, jo mēs, ga, mēs tuvojamies šās komitejas gada darba noslēgumam. Gustafsson kungs, es vēlētos no sirds pateikties jūsu darbam. Es ļoti augstu novērtēju jūsu darbu un es ceru, ka nākamajā gadā mēs varēsim strādāt tieši tādā pašā garā, kā jūs strādājāt, kad jūs vadījāt mūsu komiteju. Paldies! Jā, paldies! Es atvainojos, ka es noņēmu austiņas uz brīdi, bet eh, tas bija burtiski kāda minūte, bet es visu uzklau, uzklausīju, ko jūs teicāt, tas bija 15 sekundītes, visu laiku es jūs klausījos un visu sapratu. Bet, protams, ir jauki arī eh, veicināt manu itāļu valodas zināšanu uzlabošanu. Gurmei kundze lūdzu. Exactly, our Hungarian translators. Jā, Ungārs arī teica, ka jūs saprotat Ungāru, ka jūs saprotat Itāļu valodu, bet ļoti labi, līdz ar to mēs arī ne tikai runājam par dzimumu vienlīdzību, bet arī uzlabojam mūsu valodas zināšanas lieliski. Bet tagad pie lietas. Pirmām kārtām es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka pat pirmā daļa, kurā runiet par ES vispārīgo budžetu. Es domāju, ka otrais atzinums, kurā runiet par Eiropas dzimumu līdztiecības institūtu, ir svarīgi, lai mēs uzraudzītu tā darbību. Esmu pārliecināta, ka Barbara, kas ir jauna un ambicioza sieviete, un es ceru, ka Barbaru respektēs šajā vīriešu dominētajā budžeta komitejā. Es zinu, ka Barbara aktīvi darbojās arī budžeta komitejā un vēlētos viņai novēlēt apņēmību un gribu, jo šī komiteja ir ļoti svarīga. Varbūt viens teikums jūsu priekšlikumā, kas man iegriezās ausīs. Es uzskatu, ka šajā jūsu teikumā ir skaidri paskaidrota parlamenta attieksme un mūsu labās sadarbības vēlme ar Eiropas dzimumu līdztiesības institūtu. Jā, tas tiešām ir viens no institūtiem, eh, kurš ir apņēmies veikt un jau ir veicis veselu virkni ļoti svarīgu pētījumu dzimumu līdztiesības jomā. Bet vēl daudz ir darāmā un mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai nākamajā gadā atvēlētie līdzekļi tiktu izmantoti un arī, lai institūtam atvēlētie līdzekļi tiktu palielināti. Un tad es esmu pārliecināta, ka šis institūts adekvāti darbosies. Vakar mani pārsteidza uh, finanšu krīzes e, dzimumu aspektu izvērtējums, jo tur bija sadalīts sieviešu un vīriešu statistikas dati atsevišķi finanšu krīzē. Es uzskatu, ka būtu ļoti labi, lai statistikas dati arī tiktu apkopoti sievietēm un vīriešiem atsevišķi, un to pilnīgi noteikti varētu uzlikt kā vienu no pienākumiem šam dzimumu līdztiesības institūtam. Paldies Barbarai par lielisko darbu, un ne tikai šo divu atzinumu sagatavošanā vēlētos viņai pateikties arī kā mana ziņojuma ēnu referentei. Un vēlētos novēlēt pilnīgi visiem mums nākamajā gadā visu to labāko un Sabīna, kura vada sekretariātu, jūs esat vienkārši lieliska. Miķeli, man jums ir jāsaka, ka mums ir nepieciešama labāka un spēcīgāka pārstāvēšana. Jūs, kā komitejas priekšsēdētājs, pierādījāt, ka jūs dzimumu līdztiesības jautājumu interesē, un esmu pārliecināts, ka nākotnē mēs strādāsim tāpat. Paldies, jūs man izteicāt komplimentu. Es tikai vēlējos uzsvērt, ka Materas kundzes iesniegtā ideja, ka vajadzētu, ko vajadzētu mainīt. Vajadzētu jau sākumā šo ideju iestrādāt, un tomēr tas, ka eh, vajag runāt par dzimumu līdztiesības perspektīvu, man tas liekas dīvaini, ka tas nav bijis jau svarīgi, jau no paša sākuma, bet tagad vārds Bauers kundzei. Thank you so much. Lielas paldies. Pirmkārt, es gribētu pievienoties eh, tiem, kas vēlēja panākumus jums visiem, kas te esat klāt. Es ļoti novērtēju paveikto darbu un apņemšanos, ko Barbara izrādīja, gan izstrādājot šos uh, atzinumus, gan kopumā. Man ir radies uh, priekšstats, ka pagājušā gada laikā, kad varējām novērot, ka apspriežot nākamā gada budžetu uh, vai budžeta izpildi, to darot, Būtu ļoti labi, ja mūsu vidū būtu dzimuma līdztiesības institūta direktors. Dažkārt, domājot, ka uh, tas atrodas tik tālu, šķiet, ka mēs zaudējam saikni ar šo institūtu. Es pilnīgi pārliecināta, ka Viņiem ir daudz darba tēt ar pārcelšanos uz jaunu ēku un koordinācija ar šo komiteju. Tomēr varētu būt daudz vairāk uzlabot nākotnē. Domāju, ka institūts koncentrējas uz prezidentūru prioritātēm. Jā, protams, tas ir nepieciešami, bet Arī mēs gribētu piekļūt šai informācijai laicīgi. Domāju, ka būtu īstais brīdis e, aicināt Lambakas kundzi pie mums, vai arī uzaicināt kādu citu, kas ir e, atbildīgā amatā, lai uzturētu kontaktus ar mūsu parlamentāro komiteju, lai mēs saprastu, kas notiek pie viņiem. Katrā gadījumā esam vienojušies, ka vismaz reiz gadā šādu tikšanos vajadzētu noturēt. Man šķiet, ka saistībā ar budžetu vai budžeta izpildi, eh, ņemot to vērā, tad būtu īstais brīdis ar viņiem tikties. Paldies, Bauers kundzei! Es jums pilnībā piekrītu. Un eh, mēs par šo jautājumu padomāsim arī nākotnē. Un mēs to arī plānosim. Vai ir kāds no komisijas, man diemžēl vārds nav taps zināms, vai ir kāds no komisijas, kas vēlētos izteikties? Tas pats angļu valodā tiek teikts. Labi, Tādā gadījumā es dodu vārdu Materas kundzei noslēguma vārdiem. Sī, prezident. Jā, priekšsēdētāji kungs, gribēju tikai norādīt, ka atbalstu Bauers kundzes priekšlikumu. Būtu ļoti laba doma uzaicināt kādu no institūta apspriest šos jautājumus. Šodien. Tā kā īpaši daudz kolēģi nav klāt, mēs nevaram padziļināt izskatīt šos jautājumus. Kā jūs, priekšsēdētāji kungs, jau arī pareizi norādījāt, runājot par ekonomiskiem aspektiem, kā piemēram par budžetu, budžeta izpildu, tos bieži uzlūkojam kā sarežģītas tēmas. Es gribētu eh, tomēr te izteikt eh, atbalstu vārds parlamentu budžeta komitejai manas eh, grupas vadītājs eh, budžeta komitejā norādīja, ka tā ir ļoti svarīga, tajā var daudz ko iemācīties, un lielā mērā t, eh, tās tajā. Es, lai gan man ir filozofas izglītība, es arī saskatīju tajā ļoti tās darbā daudz interesants aspekts, ar ko es labprāt dalīšos ar kolēģiem. Atbalstu Bauers kundzes ieteikumu. Labi. Lās paldies. Tādā gadījumā diskusijas esam noslēguši. Atgriežamies pie laika grafika. Gala termiņš iesniegumu iesniegšanai ir šodien pulksten 3. Tātad 15 pēcpusdienā. Balsosim 25. un 26. janvārī un budžeta kontrolas komiteju. To skatīsies eh, martā, bet šodien ir eh, grozījuma iesniegšanas gala termiņš. 16 un 17 esam izskatījuši, pārējiem pie 19. punkta. Citi jautājumi šķiet, ka te nekas nav pieteikts. Līdz ar to pārējiem pie 20. punkta. Nākamā sanāksme tā notiks Briselē 25. un 26. janvārī. Tāpēc gribētu izmantot man to, to iespēju. Ņemot vērā, ka drīz jau būs Ziemassvētki, būs brīvdienas, es gribu jums visiem novēlēt priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Priekšsēdētājs eh, laipni pasakās arī tulkiem un eh, paldies deputātiem eh, padomdevējiem, sekretāriem, sekretārēm. Lielas paldies jums visiem, un tad būs eh, cerams, ka visiem jaukas brīvdienas, un atgriezīsimies pēc tām janvārī ar atjaunotiem spēkiem, lai varētu izskatīt daudz ļoti svarīgs jautājums arī nākamgad. Paldies, priecīgs Ziemassvētku, slaimīgi jauno gadu! Un eh, koordinatoru sanāksme sāksies 11.30. Paldies, uz redzēšanos!